ļoti labi, tā ir viena no mūsu grupas prasībām, bet cik miljārdu būs paškapitāla, lai visas teritorijas zinātu, ka nauda būs darbiet veidošanai. Tāpat, ja mēs vēlamies jaunus resursus, tad ir jāizbeidz ar kerosīna fis, neaplikšanu ar nodokļiem. Dārgie draugi, ir jāpiesaka eh, karš klimata pārmaiņām, šis būs karš eh, kurā kurā mēs varam izvairīties no upuriem, kurā mums ir jābūt vienotiem. Galvenais šeit ir nauda, un mums ir jābūt mūsu izaicinājumu augstumos. Paldies! Jā, paldies! Tālāk riņu grupas vārdā Arno Kunze. Trīs minūtes. Stimați colegi și onorați reprezentanți ai Comisiei Europene komisijas pārstāvi, kolēģi. Mēs šodien runājam par budžetu, kas ir paredzēts 2020. gadam, kas ir pēdējais gads tam ciklam, kas aizsākās 2014. gadā. Šobrīd mums ir nepieciešams paskatīties, kāda ir situācija ar saistību izpildi, cik efektīvi esam strādājuši Un jāpaskatās, eh, kā līdzekļi tiek plānot nākamajiem gadiem. Es vēlos izmantot visas finanšu rezerves mūsu rīcībā, lai pārliecinātu, ka Eiropa var būt pievilcīga un interesanta Eiropas pilsoņiem. Mums ir jāsaprot, kādas ir bažas mūsu vēlētājiem, un jāparāda viņiem, ka mēs varam sniegt vīziju attiecībā uz mūsu sabiedrību. Eiropieši ir aizvien vairāk nobažījušies viņiem rūpes rada vides situācija, un mums ir jārēģē uz viņu bažām. Jārīkojas tehnoloģija attīstībā, jāvirza Eiropas ekonomika šajā virzienā. Un mūsu ekonomikai ir jābūt konkurētspējīgai. Tāpat mums ir jāņem vērā arī enerģētikas pārēja. Mēs nevaram izvēlēties no vienas puses steidzamu rīcību, bet no otras puses ierobežot mūsu rīcību, pieprasot ekscelenci. Šis ekscelences kritērijs, piemēram, Rumānijā, to izpild tikai viens projekts. Tomēr pastāv ārkārtas situācija vidas jomā Rumānijā. Mūsu kontinentā ekoloģiskā sis, eh, situācija ir katastrofāla un mums ir jārīkojas, jo tas ir svarīgi visai Eiropai. Mums ir jāizmanto finanšu rīki, finanšu instrumenti un jādara tas atbildīgi, lai neradītu vēl lielākas nevienlīdzības. Tieši tādēļ es vēlos uzsvērt, cik svarīgi ir nodrošināt tehnisko palīdzību, paredzēt tam atsevišķus posteņus budžetā, un es esmu iesniegus attiecīgus grozījumus, jo mums ir nepieciešams paskarīties, kas notiek lielajos ekonomiskajos centros Eiropā. Un mums ir jākonstatē arī eh, spējīgāko resursu aizplūšanu no Austruma Eiropas uz Rietuma Eiropu. Vēlos arī norādīt, ka aizvien vairāk eh, Eiropas iedzīvotāji vēlas eh, daudz prātīgāko Eiropas eh, līdzekļu tērēšanu. Un tā kā mums drīz būs EPPO, tad vēlos ierosināt drošu, stabilu budžetu šai iestādei, lai tā varētu labi strādāt jau uzreiz no sākuma nākamajā gadā. Paldies! Tālāk zaļo vārdā. Andresen kungs. Waldbrände, Orkane un Überschwemmungen, die Klima. Attiecībā uz eh, katastrofu eh, dabā tiek sagrauta dzīve daudziem cilvēkiem, daudziem jauniešiem, un viņi ir devušies ielās uh, demonstrēt. Arī lauksaimniekiem, piemēram, Eiropas dienvidos, viņu Dzīve ir sagrauta, iztikas pelnīšana vairs nav iespējama. Mums ir jārīkojas steidzami. Tāpēc eh, mēs eh, diskutējam šeit nevis eh, par budžeta garlaicīgiem skaitļiem, bet par mūsu kontinenta nākotni. Diskutējot par budžetu, mums ir jārunā, ko darīt, ko investēt, kur investēt Eiropas nākotnē, lai dotu perspektīvu. Tas nozīmē iestāties arī par tiem daudziem jauniešiem Spānijā, Itālijā un Grieķijā, kuriem nav darba joprojām, kaut arī krīze it kā skaitās pārvarēta. Mēs zaļie uzskatām, ka mums ir nepieciešams tiešām jauns zaļais eh, darījums. Ja Merkele, Makrons un citi skaļi skandina, ka ir nepieciešams vairāk Eiropas kopīgo investīciju, tad tagad viņi dara pretējo. Cieši eh, līdzekļi pētniecībai, jauniešu bezdarba apkarošanai un tā tālāk. Tas taču tā nevar būt. Tiek prasīts 3,5 eh, miljārdi vairāk eh, investīciju klimatam. 350 miljonu vairāk tiek prasīti, lai apkarotu jauniešu bezdarbu Mēs prasām par 48 miljoniem palielināt finansējumu glābšanas operācijām vidusjūrā. Padomes e, ierosinājumi mūsu prāti nepieņemam. Zaļie ir gatavi būt par e, daļu no konstruktīva vairākuma šajā parlamentā. Tas ir mūsu mērķis. Mēs vēlamies mainīt Eiropu, veidot to, bet tas mums ir jādara tādā veidā, kas būtu saistīts ar investīcijām nākotnē. Tāpēc es ceru, ka mēs varēsim rast kopsaucēju, kas ļaus panākt vairākumu eh, arī sarunās ar padomi. Tas nepieciešams mūsu un Eiropas nākotnē. Paldies! Tālāk. ID frakcijas vārdā Laports kundze. Aina minūte. Madame la Présidente, mes chers. Priekšsēdētāji, darbie kolēģi, pagājušā nedēļā eh, Turcijas prezidents no jauna draudēja Eiropai ar migrācijas plūsmu. Viņš kārtējo reizi draud mūsu pārplūdināt ar bēgļiem, lai gan jau uh, Turcija ir saņēmusi 5,6 miljārdus un līdz uh, eh, uh, eh, tuvāko nedēļu laikā ir uh, izmaksām vēl vairāk simti miljoni. Savukārt Frontex budžets ir paredzēts nākošā gada budžetam 420 miljoni. Kāda tad ir pareizā izvēle šajā sakarā? ir jādomā par uh, valstu iespējām sargāt nacionālās robežas. Uh, Frontex varētu pārveidot par brīvas sadarbības aģentūru starp nācijām un nevis tādu uh, aģentūru kā šodien, kas nodarbojas ar nekontrolētu migrantu uzņemšanu. Paldies! Tālāk ECR frakcijas vadā Žonkas kungs. Pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas pārstāvi, padomas pārstāvi, godātie parlamenta deputāti. Diskusijas par budžetu vienmēr ir smagas, bet tur tomēr ir jābalstas realitātei. Šeit Eiropas parlamentā mēs esam atbildīgi mūsu vēlētāju priekšā par labu budžetu sastādīšanu kopienas veids, kā atrisināt uh, visas problēmas, ir ļoti svarīgs un pareizs. Ja es dokumentos ir rakstīts, ka ir jāparūpējas par lauksaimniecību, tad mēs nevaram piekrist padomes eh, ierosinājumam samazināt otrajā sadaļā paredzētos maksājumus ilgspējīgas eh, attieksmes sadaļā patērētāju grupas ir jāatbalsta, un ECR grupai ir iesnieguši šādu grozījumu. Mūsu mazbērniem nav jāēd plasmasa, viņiem ir nepieciešama bioloģiska pārtika. Ja mēs vēlamies drošas lidostas un e, dzelzceļa stācijas, metro stācijas, mums ir nepieciešams aizsargāt ārējās robežas, tāpēc ir jāstiprina Eiropola un Frontex. Tādēļ tās ir sliktas ziņas, ka ir paredzēti par četru, eh, samazinājumu 413 miljonu apmērā pētniecībai. Uz universitātēm un pētniecības centriem ir nepieciešami līdzekļi, lai viņi varētu strādāt, un ir nepieciešams mazināt arī bezdarbu, tā skaitā jauniešu vidū. Mums ir realistiski jāskatās uz problēmām, mēs piedāvājam racionālus risinājumus saistībā ar Eiropas Savienību un tās pilsoņiem. Šie izaicinājumi mums ir jārisina kopīgi. Paldies! Paldies! Tagad GONGL e grupas vārdā Omar Žīkungs. Priekšsēdētājs, at... es pilnībā piekrītu kritiskajam novērtējumam no komisāra Tingera puses padomas priekšlikumiem un pilnībā piekrītu tiem argumentiem, ko izvirzīja politiskās grupas jūsu priekšlikumam. Jums ir jāredz, ka parlaments ir vienots pret padomis priekšlikumu, kurš neņem vērā Eiropas ambīcijas. Jūs sacījāt, ka jūs par skaitļiem nerunāsiet. Es varu to saprast, bet es par skaitļiem vēlos runāt, jo jūsu Priekšlikums ir tikai samazinājumi, turklāt nepamatoti, neticami. Pētījām mīnus 413 miljoni, jauniešiem mīnus 11,7 miljoni jauniešu e, nodarbinātībai. Tāpat samazinājumi patvēru migrācijas fondam tad, kad šodien ir jārīļē uz šiem izaicinājumiem, jānodarbojas ar bēgļu integrāciju. Tāpat eh, sa samazinājumi kosmē 36 miljoni, kas izpaudīsies kā um, sa atbalsts samazinājums uzņēmumiem. Un ja, ar šo budžetu jūs upurējat Eiropu. Tas nozīmē mazāk Eiropas 20. gadā, un tas ir ļoti bēdīgi. Paldies! Paldies! Tālāk Hīverkungs, pusotra minūte. 17. 17,4 miljoni briti, kas balsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības 2016. Eh, gadā, būs dusmīgi, ka viņiem jāmaksā vēl miljārdiem eiro eh, Eiropas Savienības budžetā. Britu vēlētāji nebalsoja par lietu turpināšanu kā līdz šim, bet par pa, to pārtraukšanu un izstāšanos no Eiropas Savienības. Kā Lordu palātas ziņojums manā valstī tika um, pieminējis attiecībā uz to, ka apvienotās, eh, apvienotāji karalistei nedrīkst rasties nekādas finanšu saistības. Līdz ar to, ja notiek izstāšanās bez vienošanās, tad nekāda nauda Eiropas Savienībai nepienāks. Izklausās taču labi, man tā šķiet. Ja runājam par Terezas Meija kapitulācijas līgumu, Tāpēc eh, Brexit partijā ir informējusi premjeru Boris Džonsonu, ka šī vienošanās eh, nedrīkst tik pieņemta. Austrum Anglijas eh, iedzīvotāju vārdā, kur es dzīvoju, es jums pateikšu, ko es domāju par 30 miljārdu nodošanu Eiropas Savienības rīcībām. Uh, Nav, nekādas, nav nekādu nodokļu, nav arī iemaksu budžetā. Paldies, Tārāk Murešana kungs, Eiropas Tautas partija. Paldies, priekšsarētāji, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Mēs šo, šobrīd apspriežam budžetu 2020. gadam. Tas ir īpašs eh, gadījums. Tas ir pēdējais gads pašreizējā daudzgada finanšu schēmā un pirmais gads pēc Eiropas vēlēšanām. Tā kā tas ir pēdējais gads pašreizējā daudzgada finanšu schēmā, Tas nozīmē, ka beidzot nauda plūst uz dalību valstīm. Tas nozīmē, ka ir jāapmaksā rēķini. Un es lūdzu padomēji nodrošināt to, ka Eiropas Savienības rīcībā ir pietiekami resursi, lai mēs varētu samaksāt šos rēķinus. Tas būtu slikts signāls gala saņēmējiem, eh, maziem vidējiem uzņēmējiem, iedzīvotājiem, ka mēs esam Eiropas Savienība, kas nevar apmaksāt savus rēķinus. Un eh, sākoties jauniem, eh, daudz, jauniem daudzgadu finanšu schēmas periodam, mums ir jāizdara spiediens, lai tiktu apgūti līdzekļi. Un schēmas cikla noslēgumā spiediens ir jāuzdara, jāizdara, lai apmaksātu rēķinus. Mums arī jāsadzird iedzīvotāju balsis Šoreiz vēlēšanās bija augstāka līdzdalība nekā pirms pieciem gadiem. Un jauniešiem, kuri devās balsot, mēs nevaram pateikt, ka mums tagad ir mazāk līdzekļu, lai cīnītos ar jauniešu bezdarbu, eh, kā padomi ierosināja samazināt šos līdzekļus par 116 miljoniem. Mēs nevaram teikt jauniešiem, ka ir mazāk līdzekļu klimata pārmaiņu apkarošanai, jo mums rūp mūsu planētas nākotne. Mēs nevaram viņiem sacīt, ka mēs nevaram pietiekami finansēt Erasmus programmu. Tieši tādēļ strādāsim kopā, mēs, deputāti, padome, komisija, lai identificētu pareizās prioritātes līdzekļu sadalai un nodrošinātu, ka šie līdzekļi tiek pamatot un pareizi tērēt. Paldies! Paldies! Tālāk Golmīnī kundze, pusotru minūtu. You, Paldies, priekšsādātāji, cienījamie kolēģi. Budžeta lēmumi ir politiskās rīcības pašā pamatā. Finanšu resursu paredzēšana nav tehnisks un birokrātisks pasākums, bet tas ir veids, kā Eiropas Savienība rēģē uz vajadzībām un uz 500 miljonu Eiropas iedzīvotāju nepieciešamībām. Mums Eiropas parlamentā jābūt ambicioziem. Mēs nedrīkstam baidīties eh, krīzes eh, periodā tomēr būt ar ambīcijām. Ekonomiskā krīze mūs ir nospiedusi uz leju, bet jo vairāk mums ir jā cenšas virzīties uz augšu. Tā tad jāmēģina ne tikai atjaunot Eiropas komisijas sākotnējo budžetu, bet jāmēģina to palielināt. Un sociāldemokrāta grupas priekšlikums par 3,4 miljārdiem papildus ir pilnīgi pieņemams. Un it īpaši runājot par 20. gada budžetu, visi finanšu mērķi, kas saistās ar klimatiskajām izmaiņām, tos visus ir jāstiprina, jāveicina. Otrām kārtām jaunatnes garantija arī tos, tas ir jāstiprina un uh, pastāvīgi jāiekļauj Eiropas sociālajā fondā plus tālāk kaimiņa attiecība politika, tīpaši vidusjūras reģionā ir uh, fundamentāli svarīga, tā ir jāuztur, jāstiprina, lai mēs varētu nodrošināt savas solidaritātes un uh, iekļaušanas Eh, prioritātes. Kā nu referenti esmu darbojusies ar Eiropas aģentūrām un, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi palielināt eh, finansējumu un darbinieku skaitu aģentūrās, kuru darbs eh, pozitīvā veidā ietekmē vides politiku, darba politiku un migrācijas politiku. Cienījamie kolēģi, mēs esam šobrīd krustcelēs. Eiropai ir jābūt zaļai un sociālai, vai arī nebūs Eiropa. Lūdzu, neļaujiet palaist garām šo iespēju. Paldies! Paldies! Tālāk. Aijē, kundze, vienu minūtu. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētāji, valsts sekretārkungs, komisāri, darbie kolēģi. 20. gads pabeigs esošo finanšu schēmu, un tad būs bilances brīdis. 13. gada beigās institūcijas vienojas piešķirt 20% klimata jautājumiem, bet šīs saistības netiek respektētas. Šķiet, nav dzirdams tulkojums, saka priekšsēdētāji. Yes, so Vai man ir jāatkārto sacītais? Ja jūs varat, sāciet no jauna valsts sekretārkungs, komisāri, dārgie kolēģi. 20. gads eh, noslēgs esošo daudzgadu finanšu schēmu un attiecīgi būs bilances brīdis. 13. gada beigās institūcijas vienojās piešķirt 20% izdevumu klimata jautājumiem, bet šīs saistības netiek ievērotas. Un tas notiek kontekstā, kad katastrofas eh, pieaug skaitā. Mūsu pilsoņi sagaida no Eiropas Savienības, lai tā rīkotos. Mūsu pienākums ir rieģiet uz pilsoņu bažām. Institūcijām ir jārespektē savas saistības. Mūsu grupā ir jū ir ļoti būtiski sasniegt 20%. Šeit ir runa par planētas pasargāšanu, par mūsu pilsoņu interesēm un institūcijām. Valsts sekretāra kungs, komisāri, dārgie kolēģi, mēs pieņemam zināšanai padomas nostāju attiecībā uz lielāku ekonomiku vairāk ekonomikas, un tas ir tomēr jāatzīmē, ka mēs sagaidām no institūcijām, ka tās turēs savu, savu vārdu un lai jaunais budžets būtu kā konsekvents savienojošais punkts ar esošo. Tālāk Boselāger kungs, pusotra minūte. Eh, Priekšsādātāja eh, komisāra kungs, eh, padoms pārstāvi, es atceros, ka Barozo komisija paredzēja 20, solīja paredzēja 20% budžeta klimatiskajām izmaiņām. Jāsaka, šis solījums tika dots pirms Parīzes vienošanās. Šobrīd par 3,5% mm, miljardiem eiro nav izpildīts šis solījums. Es ļoti atbalstu izmant, domu izmantot finanšu elastību palīdzot jauniešiem, Erasmus, tāpat jaunatnes iniciatīvai, nodarbinātībai, bet šīs diskusijas ir par kaut ko citu lielāku. Mums ir jādemonstrē parlamenta ambīcijas attiecībā uz nākošo budžetu. Eiropas parlamenta vēlēšanās pilsoņi parādīja, ka viņi sagaida vairāk ambīciju, lai mums būtu eiropeiskāk risinājumi ikdienas problēmām. Mums nepieciešams budžets, kas palielina, ne samazina jauniešu spējas darboties runājot par eh, klimatiskajām izmaiņām, bezdarbu, eh, patvērumu meklēšanu, citām lietām. Mums ir nepieciešams budžets eh, cilvēkiem visā Eiropas Savienībā, visās valstīs. Mums jāpalielina arī finanšu resursi, ko Eiropas Savienība iegūst, kā jau līgumi to nosaka. Mums ir jāskaidro Eiropas pilsoņiem un saviem draugiem padomē, ka vairāk naudas došana Eiropas Savienībai ir vēr tā vērts, šīs papildu investīcijas to vērts Eiropas iedzīvotāji mums ir uh, lūguši tātad būt ambicioziem gan šajā budžetā, gan nākošajos. Paldies, ka bijāt ļoti precīzi attiecībā uz uzstāšanās laiku. Tālāk ideja grupa Madison kungs. Suur aitäh, eh, aitäh ka volinik eh, Oettingerile. Pār komentāri. Daži komentāri no manas puses. Es runāšu dzimtajā igauņu valodā ir ļoti svarīgi, lai mums tiktu piešķirts vairāk līdzekļu, bet es tikko uzklausīju Otingeru kungu un jāatzīmē, ka jāpienotā karalista izstāsies no Eiropas Savienības līguma, tad trūks 11 miljārdu eiro. Tā nauda būs kaut kur jāatrod, un tā tiks ņemta no dalībvalstīm. Bez konsensa mēs neatradīsim šo summu. Nākošais jautājums Otingeru kungam vis, viņš ir viskompetentākā persona šajā jomā. Mēs runājam par klimatu, par migrāciju, par jauniešu bezdarbu, bet vai nevajadzētu runāt par demogrāfiskām problēmām? par dzimstību, kas ir 1,59 bērni uz vienu sievieti, kas ir ļoti maz salīdzinājumā ar pārējo pasauli. Tas ir nepietiekami, lai Eiropa atjaunotos, lai būtu jēga saglabāt klimatu, ir jāgarantē mūsu bērnu nākotne, vai budžetā par to ir padomāts. Paldies! Paldies tālāk, ECR grupas vārdā Kužmekungs. Paldies, priekšsādātāji! komisāra kungs, ministra kungs. Es eh, gribu izteikties tagad, lai paustu savas bāžas par eh, arvien vairāk ierobežotiem līdzekļiem eh, saistību apropriācijām 2020. gada budžetā. Šis ir pašreizējā finanšu ietvara pēdējais gads, un tas nozīmē, ka Eh, projekts būs jāpātrina lauku attīstības eh, politikas ietvaros un citās jomās, bet eh, šis budžets ir ticis balstīts uz diezgan konservatīviem pieņēmumiem un brīvie līdzekļi maksājumiem ir tikai 20 miljārdi eiro, kas nozīmē, ka mēs varam atkal saskarties ar problēmu, ar ko jau saskārāmies periodā no 2012. līdz 2015. gadam, kad mums bija turpat vai 30 miljārdi eiro. Ehm, maksājumos, kas vēl bija jāveic, ja apvienotā karalista izstājas no Eiropas Savienības, tad mums būs nepieciešams budžeta grozījums, lai ņemtu vērā šo situāciju. Tālāk papadimulis kungs arī uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Ehm, Līdz šim mums eh, nav bijis vēl neviens runātājs no nevienas no politiskajām grupām, kas būtu atbalstījis kaut netiešā veidā tos uh, samazinājumus, ko esat ierosinājuši no padomas uh, un komisijas puses. Uh, komisārs Otinger kungs uh, arī noraidījis šos samazinājumus. Nu, vienkārši nav iespējami šie samazinātie uh, šie samazinājumi. Ar tiem, tā, ar tiem nav iespējams panākt mūsu mērķus eh, ne tikai parlamentā un komisijā, bet tos pašus eh, padomus nospraustos mērķus. Un tā ir ļoti nepatīkama zīme eh, turpmākajam finanšu ietvaram, kas ietvers vairāku gadu skaitu, un par to mēs vedīsim sarunas ar padomi. Mēs paredzam cīnīties pret klimatiskām izmaiņām, vai mēs liksim līdzekļus inovācijās, lai, inovācijās, lai rastu darba vietas jauniem cilvēkiem, vai to darīsim ar esošiem līdzekļiem. Nu, ir nepieciešams kursu mainīt, un mazāk naudas nedos mums iespēju izdarīt ko vairāk. Pretējā gadījumā tas būtu brīnums. Tālāk uz pusotru minūtu furore. Grazie, prezident! Paldies, eh, priekšsēdētāji, kā jau katru gadu padoma nāk eh, klajā ar eh, priekšlikumiem budžetam, bet jāsaka, ir grūti saprast šos ieteikumus. Mums nevajag sodīt tās programmas, kas dod papildus vērtību Eiropai gan vides, gan sociālā, gan ekonomiskā jomā otrādi padomē vajadzētu atbalstīt uh, tās ekonomiskās uh, nepieciešamības, lai cīnītos uh, pret bezdarbu, lai samazinātu bezdarbu. Tāpat laikā tiek samazināt līdzekļi centrāli svarīgām programmām. Jūs, piemēram, KLP esat paredzējuši samazinājumu 60 miljonu eiro, piemēram, arī Dublinas regulas pārskatīšanai, vai tāpat arī būtu nepieciešama līdzekļa jauniešu atbalsta instrumentam. Uh, Mums ir nepieciešams eh, racionalizēt resursus, lai koncentrētu eh, izdevumus eh, svarīgos sektoros un lai varētu stiprināt reālo ekonomiku. Tāpēc mēs pozitīvi atbalstām par 55 miljoniem samazinājums administratīviem izdevumiem, jo nepieciešams taupīt naudu. Uh, Tā tad pie šādas nostājas arī pieturēsimies un uh, iesniegsim grozījumus un savos budžetos esam prasījuši, lai uh, padomu samazina izšķērdātus līdzekļus. Tā tad, lai nebūtu šādi izšķērdējumi, bet lai mēs stiprinātu izaugsmu. Paldies! Dank. Paldies! Tālāk pusotra minūte Vincigas kundzei. Priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Eiropas dzīvesveida aizstāvēšana nozīmē arī to, ka lielās tehniskās jomās mums ir jādzenas pakaļ citām eh, pasaules daļām, kā ASV un Āzijai. Ar apvārsni 2020 programmu mēs veicam investīcijas nākotnē svarīgās tēmās, uzlabojot konkurētspējību un Man kā uzņēmējai prieku rada tas, ka šī programma atbalstīs mazos vidējos uzņēmumus, kas galu galā ir mugurkauls mūsu sabiedrībai, mūsu ekonomikai. 24% no eh, otrā un trešā pīlāra līdzekļiem eh, paredzēt tieši šai uzņēmumu grupai daudzās eh, ES dalību valstīs ir laba sadarbība starp MVU un rūpniecības nozari. Mūsu rūpnieciskajiem uzņēmumiem e, ir daudz izaicinājumu priekšā. Tikai ar aktīvu darbu pētniecībā var e, veicināt cīņu pret klimata pārmaiņām. Un šādā situācijā man tiešām nav saprotams, kāpēc padome tieši šajā programmā apvārsnes vēlas samazināt līdzekļus. Paldies! Paldies! Nākamo runātāju Ušako kungu zālē neredzu. Ja viņš šeit atrodas, vai viņš var darīt to zināmu? Nav viņa. Labi, tad tālāk ir Kellers kundze. Vienu minūtu. Komisār kungs, ministra kungs. Padome ir paredzējusi ievērojums samazinājums nākošajam gadam vairāk nekā 27 miljonu. Tas ir pamatīgi apcirpts budžets, kā mēs uh, sakam franču valodā, tāpēc uh, kolēģis Olivijas Šastels ir piedāvājis vairākus grozījumus. Uh, Eh, par Libē izaicinājumiem runājot, un es koncentrēšos uz šo tematu, kā grupas referente padome šeit ir paredzējusi 20 miljonu samazinājumu ārējās darbības dienestam. Mēs zinām, cik svarīga ir šī dienesta misija realitātē un migrācijas jomā atpakaļ uzņemšanas. Uh, nolīgumiem ir nepieciešama līdzekļi. Tāpat arī mēs vēlamies uh, piešķirt vairāk līdzekļus aģentūram Eiropol, Eirojust Frontex, ja Eiropas Savienība vēlas, lai tā rīkotos efektīvi. Tad šīs aģentūras varēs veicināt pastiprināto sadarbību. Paldies! Paldies! Un... Tālāk arī uz vienu minūti Bitokungs. Madame la Présidente priekšsēdētāji, darbie kolēģi! Māja deg, sausums eh, skar Eiropas Savienību, vai klimats beidzot varētu kļūt par prioritāti Eiropas budžetā. Pēdējo nedēļu laikā esmu dzirdējis skaistus paziņojumus, lai tiktu veikt steidzami pasākumi, eh, esmu dzirdējis runas eh, lauksemniekai sardzībai, lai palīdzētu viņiem veidot sausumizturīgas kultūras iespējas. Un E, tomēr tas nav ņemts vērā nākošā gada budžetā. Mēs esam palaiduši garām pirmo iespēju un ļoti žēl par to. Eiropas pilsoņi ne, nesamierināsies ar skaistiem vārdiem. Tad, kad mēs veidosim daudzgadu budžetu, parlamenta būs jāmobilizē finansējums, lai nākošā KLP ķertos pie klimata e, pārmaiņu jautājumiem un, kā jūs redzēsiet, grozījumos agroekoloģijai. Um, un padome būs nospiest uz zaļo pogu, tad būs izdarīta pareizā izvēle. Paldies, tālāk uz vienu minūti vārds Donato kundzei. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu itāļu valodā. Um, Eiropas Savienības vispārējā budžetā kohēzijas politika ir viena no svarīgākajām, uh, tāpat kā KLP. Uh, Tas eh, saistās ar eh, līgumiem un eh, palīdz mazāk attīstītiem reģioniem. Šobrīd KLP un šis ir vienīgie instrumenti, kas dod iespēju dot konkrēts rezultāts, lai uzlabotu izaugsmi un attīstību, bet tāpat laikā komisija un padomi paredz samazinājumu šīm budžeta daļām. Un, uh, To ietekmē arī Brexits. Parlaments eh, prasa laiku un prasa arī neizdarīt eh, līdzekļu samazinājumu šajā jomā. Mums ir nepieciešams uzlabot projektu un programmu efektivitāti, un es personīgi uzskatu, ka būtu nepieciešams paredzēt vairāk eh, nosacītību šiem instrumentiem un jāliek spiediens uz dalību valstu vadītājiem, lai viņi nepieļautu tādas politikas, kas uh, nes kaitējumu iedzīvotājiem un jādomā par ekonomisko un sociālo dimensiju, kas cilvēkiem ir atbilstoši. Tā tad ir jādomā, lai 20. gads un tā budžets risina tos ekonomiskos izaicinājumus, ar ko mēs saskaramies. Paldies! Tālāk atkal uz vienu minūti Juržitas kungs. Thank you. Since everyone considers their... Paldies, tā kā visi uzskata, ka viņa interešu joma ir tieši svarīgākā, nu tad bieži vien mēs pievēršam uzmanību tikai tam, cik daudz naudas tiek tērēts kuram budžeta postenim. Mazāk mēs lauga, raugāmies atpakaļ un izvērtējam Eiropas projektus, kuri tik tiešām ir bijuši patiesi noderīgi un kuri vienkārši ir izsniekojuši līdzekļus. Mums skaidri jādefinē mērķi, ko nepieciešams finansēt no Eiropas budžeta un eh, jādefinē rezultātus, ko vēlamies, piemēram, eh, izglītības projektu efektivitāti nedrīkst mērīt vienkārši tajā, cik cilvēki šajos projektos piedalās, bet eh, cik viņi veiksmīgi bijuši pēc šiem projektiem. Nebaidīsimies atteikties no neefektīvām programmām, tā lai mums būtu vairāk līdzekļu labām programmām. Vakar es pārsniedzu laika limitu, un šodien, cerams, esmu to kompensējis. Paldies! Paldies! Tas mums arī izdevās. Tālāk, eh, šeit laikam ir kļūda. Nē, tā ir koriģēta. Ferēras kungs tālāk, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Šis budžeta priekšlikums ir ar globālu resursu nepietiekamību, nepareizām prioritātēm un nepietiekiem resursiem sociālā un vidas jomā. Eh, eh, un palielinājums dažādiem eh, dažādām citām intervencēm, ārējā un militāra rakstura, un mums pietrūkst konkrētu uz priekšlikumu uzlabojumam. Ir jāparedz skaidri mērķi, lai varētu veicināt valsts investīcijas, eh, atbalstīt strateģiskās jomas, eh, atbalstu nodarbinātībai, eh, cīņai pret nevienlīdzību, sieviešu tiesību atbalstam integrācijai un pilnu ikvienas valsts potenciāla izmantošanu. Šie grozījumi tika apstiprināti specializētajās komitejās. Mēs ceru, ka, ka tie tiks apstiprināti arī vēlāk. Un būs e, ļoti svarīgi arī to ņemt vērā galīgajā budžeta apstiprinājumā. Paldies. Tālāk Roland kungs. Pusotra minūte. Thanks. E see... Kad es raugos ar Eiropas Savienības budžetu, es redzu neizdošanās un kļūdas, eh, politiskā neizdošanās eh, atkal tikai pasvītro šo preddemokrātisko darbu kārtību un to, ka tiek eh, radītas kaut kādas tādas miglēnas jomas, kam it kā jāuzlabo Eiropas dzīvi. Nav nu, jāsaka, ka leģendārs jau ir budžeta izpildes kļūdas un mm, grāmatvedība, bet jāsaka, 720 tūkstoši ir iztērēti dažādām medaļām sadaļām un apbalvojumiem, tas acīm redzot, lai uh, at algotu ļoti vidēja ranga darbiniekus, kā piemēram tos, kur ar veiksmi ir darbojušies zvejniecības jomā, 18 uh, miljārdi apvienotai karalistē jāmaksā, uh, bet kā tas būs, kad mēs izstāsimies, nu tad mēs nevaram to balstīt uz to pašu izaugumu, jo tas tāds nevar būt, un to arī nevar balstīt uz fiskāliem stimuliem, jo šāda politika nav bijusi veiksmīga. Stabilitātes un izaugsmas pakta uh, veiksme neveicina šos ekonomiskos stimulus. Tas vienkārši ir paredzēts uh, tam, lai komisija varētu maigāk attiekties pret tām valstīm, kuras ir izredzētās, uh, tāpēc Francija var darboties pilnīgi ne, ne, nesodīta un Itālija nē. Mario Draghi pilnīgi pareizi prasīja šos fiskālos stimulus, bet tas viss bija pilnīgi garām tad, kad eirozona uh, Mm, pieturējās pie šīs stabilitātes un izaugsmes pakta, piesaistīta pie eiro, kas bija paredzēts kā konverģents instruments, bet kā mēs redzējām pēdējā krīzē, tas sagrāva Grieķijas, Itālijas un Spānijas eh, dzīvi. Paldies! Als nächstes hat. Tālāk, Resler kungs, pusotra minūte. Hvala, potpredsjednice Eiropa se danas suočava sa izazovima. Paldies! Eiropa saskars ar uh, izaicinājumiem. Un neviena dalība valsts uh, šīs problēmas nevarētu, at nevarētu atrisināt viena. Mēs šobrīd saskar, saskaramies ar demogrāfiskām, tehnoloģiskām, klimatiskām problēmām, un tāpēc pēdējā budžetā šajā finanšu ietvarā svarīgākie politikas virzieni ir tik svarīgi šeit Eiropas parlamentā. Uh, Mums jāturpina mm, aizsargāt tās politikas nostādnes, kas ir paredzētas eh, jaunatnei, kas nodrošina labu izglītību, kvalitīvas darba vietas mūsu jauniešiem un kas arī viņiem padarīs eh, vieglāku eh, dzīvi, veicinās ģimenes dzīves uzsākšanu. Mums ir jāinvestē inovācijās, pētniecībā, lai tādējādi mēs varētu būt globāli konkurētspējīgi bet mums jāturpina arī īstenot politiku, kas mazinās atšķirības starp dalību valstīm. Centrālā un austruma Eiropa, īpaši Horvātija, kā jaunākā dalība valsts, tām joprojām ir nepieciešams izjust to, kāda ir pilnīga, pilnesenīga dalība Eiropas Savienībā. Jebkuras organizācijas un Eiropas Savienības eh, spēks ir vislabāk redzams tajā, kā tā izmanto limitētus finanšu resursus, tāpēc budžets 2020. Eh, gadam Nu, tajā kaut kā ir jātaisno tā uzticība, kādu mūsu pilsoņi ir uh, ielikuši, pauduši Eiropas parlamenta vēlēšanās. Mums jāraugās uz priekšu, uz nākotni, tāpat laikā jāmazina atšķirības starp paudzēm un dažādiem reģioniem. Paldies! Mm, mm, kolēģi Biedroni neredzu zālē. Varbūt viņš ir pārsēdies. Laikam viņa nav. Ejam tālāk. Šastelkungs tālāk, vienu minūti. Dārgie kolēģi, budžeta samazinājumi no padomas puses neatspoguļo ne Somijas prezidentūras prioritāras, ne jaunās komisijas priekšsēdētājs prioritātes, un vēl jau mazāk mūsu līdzpilsoņu gaidas. Mums ir jākonkretizē šī brīža iespējas, lai klimata jautājumus pārveidot par ekonomiskām iespējām nodrošināt ilgtspējīgu labklājību visiem, investējot izpētē, attīstībā, inovācijās. Turklāt, riņu grupas vārdā esmu iesniedzis vairākus grozījumus, lēmums, kas atspoguļo mūsu politiskās prioritātes. Mikrofinansējumam, sociālai uzņēmēji darbību personām, kas vēlas veidot vai attīstīt savus mikro uzņēmumus, lai tas varētu noritēt konkurences garā atbalstot inovāciju SMVU, nodrošinot piekļuvu finansējumam, tāpat eh, atbalstīt finansējumu profesionālai apmācībai un nodrošināt izaugsmi un nodarbinātību. Nākamais runātājs Daudings kundze. Vienu minūtu. Facing... Mūsu sabiedrība un kopiena saskaras ar lieliem izaicinājumiem - klimata pārmaiņas, sociālā netaisnība, uh, ekonomiskā nelīdzsvarotība, tur visur nepieciešama pārdomāta un praktiska rīcība. Šodien es atzinīgi vērtēju Erasmus un apvāršana programmas līdzekļu papildināšana. Tas ir viens solis pareizā virzienā, bet mums ir nepieciešams darīt vēl vairāk, it īpaši klimata jautājumos nākotnē. Tāpēc es aicinu dalību valstis eh, uzņemties saistības, palielināt līdzekļus nākošajam eh, ciklam eh, apvāršņu programmai, kas ir ļoti svarīgi, lai cīnītos ar klimatu krīzi. Bet tā nevar būt mūsu vienīgā atbilde. Mums ir jāapņemas arī nekavējoties rīkoties klimata jomā arī citos jautājumos, bet šodien investēsim nākotnē, atzīmēsim to un rīkosimies izlēmīgi klimata pārmaiņu jautājumā. Paldies! Tālāk! Festkungs, vienu minūtu. Jā, paldies, deputāti godātie. E, jūs tā uzvedaties, it kā runa būtu par jūsu naudu. Nē, te ir Eiropas nodokļu maksātāji. Viņi ar savu algu, saviem nodokļiem ir izveidojuši šo budžetu. 160 miljārdi eiro. Tātad par 10 miljārdiem ir palielināti līdzekļi uh, ar salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bet šeit tiek eh, prognozēts gan izai pasaules gals. Tikai tāpēc, ka šis kāpums, šis palielinājums ir tikai marģināli samazināts. Kādā iedomātā pasaulē te lielākā daļa dzīvo. Visi uzvedas tā, it kā nebūtu Brexit, nebūtu recesijas, nebūtu tirdzniecības kāras eh, ar ASV un Ķīnu un uzbrukumi Saudās Arābijas naftas krājumiem. Uh, It kā nebūtu risku, šis ir melu budžets, jo palielinājumi tiek pārdoti kā samazinājumi. Un tas viss notiek uz aizvien turpinošos e, Eiropas nodokļu maksātāju līdzekļu izmantošanu. Tālāk Kristoforu kungs, e, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs. Eiropas Savienības budžets ir ar nolūku stiprināt izaugsmu nodarbinātību. Tam ir jāatbilst Eiropas pilsoņu prasībām un gaidām. Mūsu prioritātei ir jābūt rast vairāk finansējuma jauniešiem, inovācijām, MVU, lauksaimniecībai, aizsardzībai, drošībai, kas ir svarīgi jautājumi Eiropas Savienībai un dalību valstīm. Tāpat ir jāstiprina digitālā ekonomika, bet tam ir jābūt budžetam balstītam uz tiesiskumu, cilvēktiesībām un Eiropas vērtībām. Domāju, ka neviens eh, Eiropas pilsonis nevēlētos piešķirt eh, finansējumu valstīm, kas pārkāpj mūsu vērtības. Šajā, šeit es runāju par eh, valsti, kura pārkāpja Eiropas principus un vērtības, tā ir Turcija. Ja mēs jautātu Eiropiešiem, vai ir jāturpina finansēt eh, Turciju, atbilde būtu nē. Turcija ir pārkāpus Kipras ekskluzīvo ekonomisko zonu, tā turpina šantažē, būs šantažēt ar migrantiem un tā apdraud Eiropas stabilitāti. Tas nav akceptējams, ir jābloķē finansējums pirms iestājas ietvaros Turcijai un jābūt skaidram veistījumam no mūsu puses par vērtībām un principiem, kas ir izvairzāmi tiem, kuri šo finansējumu saņem. Tālāk de Castro, viena minūte. Prezidente, komisāri. Priekšsādātāji, komisāra kungs, kolēģi, mūsu pilsoņi prasa tuvāku Eiropu, kas spēja efektīvi reaģēt uz viņu vēlmēm bet padomas nostāja 20. gada budžeta priekšlikumā tikai attālinās no šī mērķa. Tas ir kā būtiski soļi atpakaļ eh, no komisijas priekšlikuma, un eh, mēs gribētu turpināt investēt eh, lauksaimniecības pārtiks sektorā, kas ir viena no svarīgākajām, svarīgākajiem sektoriem. Uh, Eh, samazinājumu, kas paredzēta 20. gadam, neņem vērā pašreizējo ģeopolitisko situāciju. Un eh, jau mēs ciešam no Krievijas embargo, un eh, tālāk vēl būs sekas arī no Brexita. Komisāri, te ir runa par mūsu jauniešiem un par visu pārtiks lauksaimniecības sektoru. Mums ir jānomonstrē savas. Uh, Eh, savu apņemšanās, un eh, mēs nedrīkstam spērt soļus atpakaļ turpmākajā plānošanas periodā. Herzlichen Dank! Paldies! Zemsrota kungs tālāk, vienu minūti. Sehr geehrter Euer Finanzplan ist zeitgemäß. <clears throat> Jūsu augstības, jūsu budžets ir atbilstoši viduslaikiem. Jūs esat tie, kas apdraud budžeta, jo jūs mantziņi, nerīkojieties atbildīgi. Jūsu bailes ceļ mūrus mums apkārt un padara mūs aklus pret šīs dienas bailēm. Dzīvnieki izmirst, uguns pārņem zemi, un tāpēc pulcējamies mēs septembra 20. dienā tirgus laukumos, lai apturētu jūsu vēlnišķīgos plānus. Mēs nepadosimies. Mēs, tie, kuriem nav līdzekļu, izredzu, stājamies blakus e, vienam e, pretī jums, augstdzimušajiem. Paldies! Tālāk Borčie kungs, vien minūte. Grazie, prezidente! Paldies, priekšsādātāji, es eh, gribētu runāt. Mums ir nepieciešams eh, atbalstīt eh, infrastruktūru, pētniecību, ir uzņēmumi, kas meklē inovāciju iespējas, bet mani ļoti pārsteidz komisijas priekšlikums 2020. gadam kur eh, ir aplūkot palielinājumi, kas pārredzēs finansējumu iegūšanu ļoti grūti tādām valstīm kā Itālijā. Mēs skatāmies uz eh, finanšu ietvaru eh, rādītājiem līdz šim no šiem instrumentiem, tad nu, tas viss ir diezgan apšaubāmi. Mums ir nepieciešams atbilstošs pildīt tos mērķus, ko esam izvirzījuši nodarbinātībai, jārunā par uh, dažādu kontraktu izpildi, jādod iespējas uh, MVU Eiropā un Itālijā. Ir daudz dažādi uh, izcilības uh, piemēri. Uh, komisijai ir jāņem vērā šīs kritiskās piezīmes un priekšsēdētāji. Es domāju, ka nav jau doma uh, izslēgt uh, mazākos no ekonomikas. Kā tas bieži vien gadās. Paldies! Tālāk Herbsta kungs, pusotra minūte. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, dāmas un kungi, iepriekšējā punktā mēs runājam par cīņu pret vēzi. Un bijām viensprātis, ka šajā kontekstā īpaša loma ir apvāršana programmai, un tagad vienu punktu vēlāk mēs skaitļos redzam pretējo. Tātad tas, ko mēs prasam, ir viena lieta, bet tas, ko darām, ir kaut kas cits, un tā nedrīkst. Komisārs jau precīzi runāja, ka runa ir par vilcināšanos. Mēs zaudējam laiku. Ne, tas nav pieļaujams ne cīņā pret vēzi, ne arī citos jautājumos, piemēram, jauniešu bezdarba jautājumā, kad, kur draud radikalizācija. Un, um, protams, ka runa ir par nodokļu maksātāju naudu, Bet mēs redzam, ka īpaša vēršanās notiek praktiski pret tām programmām, kur vislabāk sokas, kur vislabāk eh, parādās Eiropas spēks, un tā nevar. Kaut arī šeit ir aptuveni divas trešdaļas jaunievēlēt deputāti, tad eh, tas nenozīmē, ka jūs padomē sākat visu ar līdzakļu mazināšanu. Un tas gandrīz vai liek mums eh, iebilst jums. Un ja mēs jums piekristu, jūs droši vien būtu pārsteigti un pat nobijušies. Tāpēc, cerot uz labāku sadarbību, vēršos ar skatu nākotnē. Paldies! Benovas kundze tālāk, viena minūte. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Jā, paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Eiropas parlaments ir ambiciozs Es esmu referente NV komitejā par šo ziņojumu un zinu, ka mums vajag daudz vairāk līdzekļu un budžetā vienkārši šādu līdzekļu šobrīd nav. Klimata pārmaiņas rada izaicinājumus. 3,5 miljārdi vēl papildus ir nepieciešami. Mums ir jāizpilda tas, ko no mums prasa mūsu eh, iedzīvotāji. Sociālais pīlārs arī ir jāstiprina jānostiprina Eiropas e, vidēja alga, jācīnās pret klimatu pārmaiņām, un tam ir nepieciešama līdzekļa. Mums vajadzīga tāda sistēma, kas ļautu finansēt šos ambiciozos mērķus. Šāda sistēma varētu teikt e, izveidota, piemēram, izmantojot digitālo nodokli vai progresīvu lielo korporāciju aplikšanu ar nodokļiem. To jau mēs daudzkārt esam apsprieduši. Un, protams, ir jāvēršas pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas, īstenojot dažādus pasākumus, lai nebūtu nekādu paskastīšu firmu un tam līdzīgi. Paldies! Piculs kungs, vienu minūti. Palā. Nav dokumentu rādījumu odboru reģi paču. Paldies! Esmu strādājis pie šī dokumenta reģi komitejā, tāpēc uh, izteikšu vairākus komentārus par uh, šo dokumentu no reģionālās attīstības viedokļa. Kohēzijas fonds ir viens no svarīgākajiem elementiem attīstībā jebkurā dalība valstī, un tieši tāpēc tam ir jāpaliek kā vienam no uh, pamatakmeņiem uh, budžetā 20. Uh, gadam, un tāpat arī nākošajā finanšu ietverā. Tas ir jādara atbilstoši Lisabonas līgumam, jo atbilstoši Lisabonas līgumam neviens reģions netiek tie nedrīkst tikt eh, atstāts novārtā. Visiem reģioniem ir jāiegūst eh, no eh, kohēzijas politikas un man ir žēl, ka ierošinātais budžets nav paredzējis līdzekļus dažādām ļoti svarīgām lietām, kā piemēram klimatiskās izmaiņas, jauniešu nodarbinātības iniciatīva un citas. Šis dokuments nerisina mūsdienu problemātiku un Komisija nevarēs eh, to izmantot, jo tas eh, neatbilst viņu pašu ierosinātai darba programmai. Gil. Paldies tālāk kolēģei Gilai vārds. Vienu minūti. Paldies priekšsādātāji. Es eh, gribu runāt kā ēnu referente no AFET komitejas un gribu paust savas bāžas par padomas priekšlikumiem, kas paredz samazinājumus par vairāk kā miljārdu eiro saistību apropriācijās ceturtajā iedaļā. Kā rezultātā ārējās darbības budžets varētu noslīdēt zemākajā līmenī, salīdzinot ar trīs iepriekšējiem gadiem. Vai padomu tik tiešām uzskata, ka šis šajā pašreizējā starptautiskajā kontekstā, kur cilvēktiesības uh, tiesiskums eh, cieši dažādos kontinentos. Vai tā tad vajadzētu rīkoties, vai tas ir vispār atbildīgi samazināt Eiropas Savienības kapacitāti rīkoties un atstāt savā mm, ziņā tos cilvēkus, kuriem tas vairāk nepieciešams, eh, šis atbalsts? Vai mēs tagad soļojam ASV eh, pēdās? Ķīna tagad piedāvā viegli pieejamu naudu ar smagiem sodiem tiem, kas nepildu nosacījumus. Es gribētu, lai jūs uh, Eiropas Savienība uzņemas uh, atbildību un dara vairāk cilvēku tiesību un demokrātiju jomā, tāpēc aicinu komisiju un padomu pārskatīt savus priekšlikumus un nodrošināt, lai viņi dara to, ko viņi apņems un runā. Paldies tālāk. Nākamais ir Gajerkungs, arī viena minūte. Paldies priekšsēdētāji, ministra kungs, dārgais Otingerkungs. kungs. Šis ir 11. Um, budžeta um, procesa projekts, uh, kuram es sekoju, un uh, daudziem varbūt tas šķiet uh, nāvējuši garlaicīgs. Mēs atkal un atkal saskaramies ar to pašu situāciju no padomas puses, kas um, ļoti oriģināli pamato savu samazinājumu veikšanu. Mēs tad redzam, ka ar ņemot vērā inflāciju, samazinās eh, piešķirtie līdzekļi ar visām konsekvencēm ko, un sekām, ko kolēģi jau šeit ieskicēja. Ko jūs darītu, ja mēs pie, akceptētu jūsu priekšlikumu? Ja jūs, ministra kungs, eh, paskaidrotu saviem iedzīvotājiem, kāpēc Somijas prezidentūra eh, tērē vairāk līdzekļu klimata politikā, uh, Ehm, un ehm, digitālajā jomā un citur vārdos, bet līdzekļus faktiski samazināt. Es domāju, ka jūs to nevarēsiet izskaidrot. Paldies tālāk, kolēģi Grapīnī. Mulțumesc, domnul. Paldies, komisār. Priekšsēdētāji, ministra kungs, darbie kolēģi, mēs daudz runājām par šo ziņojumu, un tas ir pilnīgi saprotami jau no paša sākuma. Es novērtēju šo komisiju ar precizējumu. Jūs ļoti labi paskaidrojāt, kāpēc ir jāizvairās no samazinājumiem. Esmu ēna referenta transporta komitejā, un es redzu, ka samazinājumi ir visās jomās - pētniecībā, savienojumos, it visur. Ministra kungs, savā runā jūs teicāt, ka budžets ir būtisks instruments Eiropas Savienībai, bet jūsu piedāvātais budžets ar samazinājumi viscaur, kā tas var atbalstīt Eiropas Savienību. Mēs runājam par kohēziju inovāciju, startupiem, pētījumiem, pilsoņu drošību. To no mums eh, sagaida mūsu pilsoņiem pietiekam drošību, dzīves līmeņu pieaugumu, un jūs eh, runājat pretī pat sev, jo, jo šo samazinājumu dēļ Eiropa dodas pretējā virzienā. Nākamā ir Marija Noihula sarakstā, bet viņu es neredzu. Vai viņa ir zālē? Ja nē, tad nākamais ir Fernandes kungs. Arī viņu es neredzu zālē, bet kamervērts kundzi gan es redzu. Lūdzu, vienu minūti. Jā, paldies, priekšsarētāji. Bija strīdīga reklāmas kampaņa Vācijā par to, ka forši būt ambiciozam gribēt vairāk naudu. Izskatās, ka līdzīgi ir arī ar padomē. Jūs eh, samazināt līdzekļus visās eh, programmās, pat Erasmus. Atkal un atkal tiek eh, runāts par to, cik svarīgi ir Eiropas Savienībā attīstīt lietas, bet investēt šajā jomā jums gan neliekas prātīgi. Jūsu ierosinātie līdzekļu samazinājumi šajās jomās ir vienkārši nepieņemami. Radošā Eiropa, Eiropa pilsoņiem jau labu laiku cieš no nepietiekamiem līdzekļiem. Kultūras un izglītības komiteja ir skaidrs, mums ir nepieciešami 10% vairāk Erasmus, plus, Radošā Eiropa un Eiropā es pilsoņiem programmām. Mums ir jāinvestē vairāk, nevis mazāk jauniešu, kultūras un līdzīgos jautājumos. To mēs esam parādā mūsu pilsoņiem. Paldies! Tālāk kolēģis Benifai. Viena minūte. Diskusijone par il eh, budžetu. Jā, jā, paldies Mēs turpinām debats par 2020. gadu budžetu, un tā ir iespēja atgādināt to, ka ir nepieciešams eh, strādāt pie bezdarba mazināšanas. Nodarbinātības komiteja un eh, sociāldemokrāta kolēģi ir iesnieguši grozījumus, kas stiprinātu šo jomu tekstā, un tīpaši jauniešu nodarbinātības iniciatīva, kas ir fundamentāls instruments eh, instrumenti bezdarba mazināšanai jauniešiem ir svaidzīgi, jo bezdarba līmenis ir pārāk augsts jauniešiem, un tāpēc mūsu grozījumi un tāpat eh, paredzēto 104 miljonus eiro šīm iniciatīvām. Un eh, tāpat nepieciešams eh, saskaņot mūsu politikas nodarbinātībai ar attīstības ilgspējīgiem mērķiem un tāpat Eiropas sociālo tiesību uh, aspektu. Ir nepieciešams domāt arī par sociālo dialogu, jāuzrabo produktivitāte un strādājušie apstākļi. Tāpat jāpalielina līdzekļi profesionālai pastāvīgai apmācībai. Eiropai ir jāstrādā un jādod uh, spēks no šīs darbības puses uh, un jādarbojas tieši visproblemātiskākajās pilsoņu jomās. Paldies, kolēģi! Tālāk eh, Incirkundze. Talman, vērden brinner, klyftunā ir stūra un... Paldies, priekšsēdētāji. Cilvēku tiesības tiek apdraudētas it visur, tāpēc mēs uzskatām, ka ir jārīkojas